Šīs pēcpusdienas darba kārtībā mums ir debats par cilvēktiesību pārkāpumiem. Sāksim ar Gvinēju un dodu vārdu uh, Dekaizers kundzei. Paldies priekšsēdētāji, manuprāt, kā šīs problēmas interešu loks ir daudz lielāks nekā cilvēku skaits, kurš šo pēcpusdienu ir šajā zālē. Un atkal man ir jāizsaka nožēla savā un arī manas grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs Gvinai Konakri ir nepieciešama starptautiskās sabiedrības atbalsts pēc kontē prezidenta nāves hunta ir pārņēmusi vāru. Šo militāro huntu atbalstīja iekšēji arī pašie dzīvotāji, jo šī militārā hunta solīs organizēt um, um, brīvas vēlēšanas, tad izkamērā arī uh, Eh, solīja šādas vēlēšanas, bet ņemot vērā to, ka nav pietiekami finanšu līdzekļu un arī nav pietiekami pieejami pakalpojumi iedzīvotājiem, viņš ir, eh, ir pie varas un arī tagad vēlas kandidēt vēlēšanās. Un visa viņa kampaņa balstā, balstās uz visiem resursiem, vai tie būtu valsts ekonomiskie mēdī un citu resursi. Un arī tiek pārkāpt noteikumi, militārā opozīcija ir organizējusi demonstrāciju. Šo demonstrāciju uh, eh, prezidents uh, apsargi um, apspieda vairāk sievietes, tika izvarots nogalinātas. Un es vēlos, lai Eiropas parlamenta atbilde ir ļoti skaidra. Mēs prasām, lai tiktu atcēlts Eiropas Savienības reizes nolīgums. Mums ir jāpalīdz Āfrikas um, Savienībai uz, uzspēj sankcijas. Um, šiem militārai huntai un lai tiktu uzsākts uh, dialogs, lai tiktu īstenots un ieviests pārējais valdība, lai sagatavotu prezidentu un arī parlamentu vēlēšanas militārā hunta. Uh, lai tā būtu pilnībā izslēgta no šīs uh, valsts vāras un lai arī šī vardarbība, kas ir notikušai valstī, arī tiktu uzskatīt par precedentu un lai arī citos gadījumos, kur tiek vardarbīgi pārkāpta cilvēku tiesību noteikumi, lai Eiropas Savienība varētu arī reaģēt tikpat strikti. Paldies! Dank, Frau De Kaiser. Als... Paldies, De Kaisers kundzei. Vēbers kundzei vārds uz divām minūtēm. I'm sorry, I didn't hear you. Colleagues, when someone looks into... Kolēģi, raugoties uz situāciju Gvinējā un uzzinot par tām nežēlībām, kas ir notikušas pēdējo mēnešu laikā, pirmais leģitīmais jautājums, kas rodas, ir tāds, kā var būt, ka e, ir bijis tik maz tas atspūgļots masu informācijas līdzekļos. Tikai pāris līnijas šur un tur, it kā nebūtu runa par simtiem bojā gājušo, it kā nebūtu notikusi nežēlīga spīdzināšana un šausminošas uh, izvarošanas un cilvēku cieņas pazemošana. Uh, tā ir, ka vairākas cilvēktiesība institūcijas ir nosodījušas šo militāro huntu, kas nāca pie varas pēc valsts apmērsuma, bet es domāju, ka daudz kas vairāk būtu bijis jādara, lai informētu uh, jebkuru Eiropas uh, pilsonu un arī pilsoņus ārpus Eiropas Savienības. Tāpēc man ir prieks, ka vismaz Eiropas parlaments uh, ir paudas atbilstoša reakcija, un mēs šodien balsosim par atbilstošu rezolūciju. Tomēr es uzskatu, ka svarīgākais ir ne tikai kritizēt un nosodīt spēkā esošo režīmu, bet izslēgt jebkādas iespējas izmantot uh, Eiropas Savienības fondus citādāk, kā palīdzot Gvinējas iedzīvotājiem. Paldies! Paldies Vēberskundzei! Nākošā, uh, nākošais uh, predaskungs. Paldies, priekšsēdētāji. 28. septembrī eh, viņi eh, Gvinēja atzīmēja neatkarīgā referenduma gadadienu, bet sākot ar šo gadu, šis 28. Eh, septembris ir kļuvis par datumu, kas iezīmē citus notikumus - milzīgu asins izliešanu un vardarbību un uh, politisku oponentu nogalināšanu. Uh, militārie vadītāji valstī nevar uh, noturēt uh, uh savu uh, pozīciju. Uh, Dadis Kamara ir teicis, ka viņš vairās, vairāk nekandidēs kā valsts vadītājs. ir jāliek starptautiskās uh, sabiedrības spiediens, lai likt viņam atkāpties. Paldies, nākošais Veržiet kundze. Priekšsēdētāji, kungs, godētie kolēģi, es jau esmu Briselē uzstājusies debatēs 15 dienas atpakaļ, līdz ar to es vairāk neatkārtošos. Kolēģi, mani kolēģi arī jau pauda vairāk svarīgas lietas, un no savas puses esmu tiešām priecīga, ka parlamenta politiskās grupas var šodien kopīgi atbildēt uz Gvinējas pilsoņu sabiedrības aicinājumu nosodīt militārās huntas organizētās represijas. Militārā hunta ir Um, pie varas kopš um, um, vairākiem mēnešiem. Šī pilsoniskā savienība Gvin, Gvinējā aicina mūs palīdzēt viņiem un būtu absolūti nepieņemami, ja Eiropas Savienība varētu zvejas nolīguma ietveros Gvinējai pārskaitīt lielas naudas summas, un mēs ļoti labi zinām, ka šīs naudas summas vienkārši sev piesavināsies militārā hunta, un uh, no šīs naudas negūs ne santīmas zvejas uh, Gvinējas zvejniekā, tas ir nolīgumā. Gvinējas režīms ir viskorumpētākais režīms pasaulē, un to nesēku es, to saka atbildīgās uh, iestādes. Līdz ar to ļoti vēlos, lai mēs visi kopā varētu balsot par visu šo kopīgo rezolūciju, tajā skaitā arī, kur ir punkts, kur tiek lūgts veids no līguma atcelšanu, un es ceru, ka arī mūs ņems vērā padomu un komisija. Paldies! Paldies! Nākošais uh, Bielankungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušā gada beigās pēc uh, uh, prezidenta Konte nāves uh, Dadis Kamara pārņēma vald, vadību Gvinējā, un mēs, jāsaka, visi bijām ļoti naivi, jo ticējām kapteinim Kamara, kurš teica, ka viņš noturēs brīvas prezidenta vēlēšanas un pats nekandidēs. Šodien mēs zinām, ka vairāk kā 50 tūkstoši cilvēku sanāca kopā Nacionālajā stadionā 2008. gada 28. septembrī, un eh, protestēja pret eh, kapteini Kamāru. Bet eh, ko viņi saņēma reakcijā uz šīm prasībām? Daudz tika nogalināti, tūkstoši tika, tika ievainoti, daudz sievietes tika izvarotas. Man ir liels gandarījums, ka Solanas kungs reaģēja ļoti ātri, un viņš pauda arī pateicību Francijas valdībai par to, ka tā atturējās no jebkādas sadarbības ar Gvinēju. Tomēr tagad ir pagājuši jau trīs nedēļas kopš šiem briesmīgiem notikumiem un slaktiņa. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu likt spiedienu uz eh, Gvinējas valdošo režīmu un panākt, lai tiktu uzliktas pēc iespējas spēcīgākas sankcijas, jo tikai eh, šādos apstākļos mēs varētu cerēt, ka kapteinis Kamara pametīs valdību. Un tagad eh, Lovins kundze pusotru minūti. Sumikē. Lielas paldies! Pirmām kārtām gribētu teikt paldies Eiropas komisijai par tās pieņemto lēmumu. Džona Borga vadībā viņš to paziņoja vakar, ka komisija atsauc savu priekšlikumu par cilvēcības nolīgumu ar Gvinēju. Cilvēcības komiteja jau ir nobalsojusi pret šādu nolīgumu, un tas notika divas dienas pēc tam, kad šis slaktiņš norisinājās Gvinējā Konakrī. Vairāk kā 150 cilvēku tika nošauti, un to izdarīja valdības militārie spēki, kameras vadībā. Mēs ceram, ka tas ir pirmais solis, šī līguma neprakstīšana ir pirmais solis sankcijām, un ka Eiropas Savienība pilnībā pārskatīs savu tirniecības politiku attiecībā ar, attiecībā ar jaunatīstības valstīm. Mums jāuzņemas būtiska atbildība. Mēs esam viena no pasaules spēcīgākajām varām, ja esam nozīmīgākais izniecības partners daudzām no šīm valstīm kā arī piedāvājam attīstības palīdzību. Un tāpēc mums jāpastarp starp tirniecības nolīgumiem, mums jāņem vērā arī šāda veida problēmas, tās jārisina. Nedrīkstam pieļaut šādus režīmus. Zivsaimniecības nolīgums bija paredzēts, lai uzlabotu ekonomisko situāciju, sakot, ka daļa no līdzekļiem tiktu izmantot, lai uzlabotu vietējās zivsaimniecības sektoru. Bet eh, fakt, praksē fakti liecina, ka norisinās kaut kas pilnīgi cits. Šī nauda beig beigās nonāk huntas kabatās. Un tas nav pieļaujams, tāpēc šis nolīgums eh, nevar tikt parakstīts. Paldies, saka priekšādātājs tālāk nākamā runātāja Lovins Kačmarika kungs tālāk. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, pirms divām nedēļām jau runājām par Gvinēju, bet situācija šajā valstī nav uzlabojusies, tā joprojām pelna mūsu uzmanību. Šīs nedēļas pirmdienā attīstības komiteja uzklausīja paziņojumus, ar ko nāca klajā bijušais premjerministrs Javlokungs. Viņš bija atsliecinieks slaktiņam 28. septembrī. Domāju, ka nepietiek ar to vien, ka mēs pieprasām, lai hunta respektē cilvēktiesības. Militāristi taču jau nošāva šos cilvēkus, jo, ja viņi ir, ievērotu šādas prasības, tad jau viņi nebūtu nekāds militārais režīms. Mēs varam rīkoties tikai ar sankcijām, nevaram tik daudz runāt, jāķers pie darbiem. Paldies, paldies, saka priekšsādātājs Kačmarkungam, un tagad tālāk došu vārdu Rolienas kundzei. Priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji pašlaik Gvinējā notiek ļoti dramatiski noteikumi un tas šokē pasaules sabiedrību tiek pārkāpt tiesības 2009. gada 27. septembrī militārā hunta ap, uh, uh, apspieda uh, pacifisku demonstrāciju. Taču Kotonu uh, nolīgumi uzskaita šos galvenos noteikumus attiecībās starp Eiropas Savienību un ārkārtā valstīm, un šīs vērtības ir balstītas uz cilvēku tiesībām. Bet, ja diskā mērā lēmums e, nerunāt par savu kandidatūru un arī vēlēšanas pārcelt uz vēlāku laiku nozīmē, ka tiek e, pārkāpta viņa dotais solījums gada laikā organizēt pārskatāms, caurskatāms vēlēšanas. Eiropas Savienībai jārēģi atbilstīgi saviem principiem un vērtībām, kas ir tās rīcības pamatā, lai izbeigtu šo vardarbību, kur tik uh, brutālā veidā tiek pārkāptas cilvēku tiesības priekšsēdētāja kungs, dāmas, cik kompromisa rezolūcija ir atbilstīga mūsu vērtībām un principiem. Un īpaši šeit vēlos uzsvērt uz desmito šī teksta punktu par to, lai tiktu atcelts zvejas nolīgums starp Eiropas Savienību un Gvinējas Republiku līdz tiek atjaunots demokrātisks process. Es dzirdu, ka ir balsis un jautā, vai šāds lēmums nevarētu atstāt ļoti dramatiskas ietekmes iedzīvotāju dzīvi, bet ņemot vērā septembrī notiekošā vardarbība, ir jāatzīst, ka militārā hunta neinteresējas vispār par savu iedzīvotāju labklājību un ka tā mums nedod nekādu citu izvēlu, kā vien būt striktiem savā rīcībā. Kopš šās neatkarības uh, 64. gadā Gvinējā ir bijis tikai diktatora režīma un runātājiem tiek izslēgts mikrofons. Uh, Nākamais tālāk Hagelun kungs. Tā kā tā man ieskā. Lielas paldies priekšsēdātāji. Neatkārtošu to, ko teica kolēģi nu pat iepriekš. Var tikai teikt, ka priecājos, ka runājam par šo tematu Un ļaujiet man mazliet jums pastāstīt, par ko spriedām 30. septembrī zivsaimniecības komitejā par zivsaimniecības nolīgumu. Toreiz mums likās, ka Eiropas Savienība ir gatava parakstīt šo zivsaimniecības nolīgumu faktiski ar gandrīz jebkuru no jaunatīstības valstīm. Bet izrādījās, un to mēs sapratām diezgan strauji, ka mēs, šo, ka mēs strādājam ar valsti, kurā situācija ir traģiska tieši tā, kā tā tika aprakstīta šodien. Citi varbūt domā, ka zivsaimniecība ir kaut kas viens un cilvēktiesības kaut kas pilnīgi cits, bet nē, manuprāt, mums kā politiķiem jāskat šīs lietas kopsakarībā. Domāju, ka tas fakts, ka bija ļoti daudz, kas nobalsoja par zivsaimniecības nolīgumu, var, vajadzēt, tam vajadzētu radīt bažas. Tā nevar būt, ka mēs esam gatavi slēgt zivsaimniecības nolīgumu ar valsti, kurā valda militāra hunta. Šobrīd esam saņēmuši plašu atbalstu tam, ka šis nolīgums tiek atcelts, pārcelts uz vēlāku laiku. Domāju, tas ir ļoti labi. varētu šķist, ka zivsaimniecību neietekmē huntas darbību un notikumu valstī, bet tā nav taisnība. Mums gal galā jāpalīdz šai valstī virzīties uz ilgspējīgu situāciju, attīstību, un zivsēm zvejniekiem, protams, ir vajadzīga palīdzība un vajadzīga iztika, bet mēs nedrīkstam līdz ar to vienkārši ignorēt cilvēktiesības. Nākamais runātājs Romēva ir Rēdas kungs. Paldies! Man bija tas gods piedalīties Zilsaimniecības komitejas sanāksmē, kad spriedām par šo nolīgumu, un kad balsojums ar pavisam nelielu balsu vairākumu bija negatīvs attiecībā uz nolīgumu atjaunošanu ar Gvinēju. Iemesls bija šie slaktiņi un cilvēktiesību pārkāpumi, kas bija notikuši pāris dienas pirms šīs sēdes. Un jāsaka, šie slaktiņi un cilvēktiesību pārkāpumi joprojām turpinās un gribu, un, un tāpēc priecājos, ka mēs nobalsosim par šo rezolūciju, kur vēl vairāk nākam klējā ar nosodījumu šiem notikumiem. Jo mēs nevaram savu nodokļu maksātāju naudu likt militāras huntas kabatās, šādas korumpētas valdības kabatās. Es domāju, ka šim jābūt kā precedentam daudzāk, daudzos, var, daudz, daudziem citiem gadījumiem, kur cilvēktiesībām jābūt svarīgākam par ekonomiskiem labumiem pastāvēja diskusijas starp komisiju un zivsaimniecības komiteju, un es domāju, ka šis lēmums kopumā tiks nodots arī tālāk. Tas nebūs tikai parlamenta iniciatīva vien. Cerams, ka desmitā panta ietvaros, uz kur atsaucamies rezolūcija, arī tiks īstenot, šie noteikumi tiks īstenot. Paldies Romēvis un Rēdis kungam. Tas, tie bija tālāk, dosim ar Purebas kungam. Priekšsēdētāji, paldies! Vismaz 170 cilvēki ir gājuši bojā pēdējo nedēļu laikā, vairāk kā 200 cilvēki tika ievainoti šīs miermīlīgās eh, demonstrācijas laikā. Tas bija viens no lielākajiem slaktiņiem kopš Gvinēja atguva neatkarību 1958. gadā, kad Kamara pārņēma varu Viņš apsolīja savu varu nodot tālāk demokrātisku vēlēšanu rezultātā jauniekotajai valdībai, bet viņš nav turējis vārdu. Joprojām tā ir militārā hunta, kas valda šajā valstī, pilnībā ignorējot jebkādas cilvēku tiesības. Militārie spēki nogalina iedzīvotājs, izvaro iedzīvotājs un jau kāda veida demokrātiskie aizsākumi tiek nogalināti. Tāpēc mums jārunā šo iedzīvotāju vārdā un jāpārliecinās, ka vainīgie tiek sodīti un ka šāda patvaļība neturpinās. Gvinē ir ārkārtīgi, ir valsts, kurai ir liels ekonomisks potenciāls, un tāpat laikā tā ir viena no nabadzīgākajām un korumpētākajām Āfrikas valstīm. Jeb kāda veida turpinājums šīs militārās huntas valdīšanai varētu novest pie, pie pilsoņu kara un varētu destabilizēt visu Rietumu Āfrikas reģionu. Paldies! Tālāk priekšādātājs dod vārdu Delvo kundzei. Vienu minūtu. 150, 150 uh, nogalinātie un arī uh, dzimumu pārkāpumi šajā septembrī notika ārkārtīgi liela vārdarbība pret uh, Gvinijas civilīdzīvotājiem. Runa ir par absolūti neproporcionālu vārdarbību, ko īsteno militārā hunta pie vāras. Uh, Un saskaroties ar šādu barbarismu, mums ir jābūt ļoti striktiem. Esmu ļoti priecīga, ka vakardien Eiropas Savienība vienojās par ļoti konkrētām sankcijām pret um, Dadis kamerā. Sankcijas, protams, nav pietiekamas. Ir jāpieprasa, lai tiktu um, veikt starptautiskā izmeklēšana par notikušo un lai šie noziegumi tiktu arī to autoru sodīti. Un 30 sekundžu laikā arī vēlos aicināt Eiropas Savienību izmantot visas tās rīcībā esošos līdzekļus līdzekļus, lai varētu cīnīties pret zīmumu noziegumiem, kā par, eh, pret kara ieročiem jo tas notiek visās kara zonās. Ļoti bieži vien tās ir sievietes, kas ciešajos eh, konfliktos, ja kurā gadījumā tie ir mazāk aizsargātie cilvēki, kas no tā cieši, lai varētu veicināt labu pārvaldību un eh, tūlīt pat arī tad ir jāīsteno cilvēku tiesību īstenošana mazāk aizsargāto cilvēku aizsargāšanu. Un tas ir viss jāatrunā arī visos starp mūsu partneru nolīgumos, lai par ko arī tie būtu pārrakstīti. Un tagad vērts Dezirkungam. Merci, monsieur. Paldies priekšsēdētāji, godētais komisāri, godētie kolēģi. 28. septembrī Gvinējas iedzīvotāji um, gāja ielās, lai varētu un, iestāties pār demokrātiskām vēlēšanām un notika viens no sliktākajām represijām, un kuras īstenoja režīms, kuram nav nekādas leģimitātes un kurš ir šodien zaudējis jebkādu pamatojumu. Uh, cilvēki tika nogalināti, sievietes izverotas, uh, cilvēki tika arī spīdzināti. Uh, Un Eiropas Savienībai jāpalīdz šodien Āfrikas Savienībai arī ANO, lai mēs varētu sodīt šos noziegumus un mums ir jāatbalsta Gvinējas iedzīvotāji. Šajā valstī ir ļoti daudz resursu un bagātības, bet nekad nevarēsim izmantot šos resursus savā labā, savā izaugsmē, kamēr šīs, eh, šo valstī vāda šāda korumpēta uh, hunta. Tādēļ esmu ļoti priecīgs arī par komisijas. Uh, lēmumiem un arī par šo rezolūciju mēs nevaram ignorēt ekonomiski interešu vārdā to, kas tur notika, jo nevaram ignorēt cilvēku tiesību pārkāpums un demokrātijas trūkumu, un mums ir jā, pienākums palīdzēt gvinējiešiem. Paldies! Dank, Paldies, kolēģi! Un tagad uh, brīvais mikrofons. Kasulīdis kungs, lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Es lūdzu vārdu tikai tāpēc, lai izteiktu komentāru un ierosinājumu pārtraukt spēkā esošo Eiropas Savienības un Gvinējas zvejsaimniecības protokolu. Es šaubos, vai šāds brutāls režīms, kas eh, bez eh, kādas vilcināšanās iznīcina simtiem savus iedzīvotājus un veids citu vardarbību, ka šādu režīmu kādā veidā skars šāda neproporcionāla maza, vāja sankcija šādā gadījumā, ņemot vērā to, ka e, šis nolīgums arī paredz Gvinējas valdībai zināmus pienākums attiecībā pret saviem iedzīvotājiem. Tieši tāpēc Tautas partija vēlētos paust uh, savas bažas uh, attiecībā uz uh, šo ierosināto procesu. Paldies, uh, Kasulidis kungam, nākošais Tenaka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Gvinējas Konakrī stāsts seko e, jau labi zināmam scenārijam. Militārs diktators, valsts apvērsums, viena asiņaina režīma aizstāja otrs, un e, cilvēki joprojām dzīvo šausmīgā nabadzībā. Minerāli resursi varētu padarīt Gvinēju par vienu no bagātākajām Āfrikas nācijām. Tai vietā ir konflikti un nabadzība. Ne tikai Gvinējā, bet visā reģionā ir notikušas milzīgas asins izliešanas un milzīga nestabilitāte pēdējo 20 gadu laikā. Pēdējo 20 gadu laikā esmu prasījis, prasījis izstrādāt komisijai tādu kā Kimberlīs procesu, kas attiektos ne tikai uz dimantiem, lai nodrošinātu, ka kalnrūpniecības uzņēmumi neatbalstītu karus vai tādus asiņains režīmus kā kamaras režīmu. Un, Ķīna un Gvineja uh, slēdz milzīgus uh, apjomīgus līgumus, un padomē vajadzētu paust uh, zināmas bāžas attiecībā uz šo Ķīnas biznesa darbību, veicināt sadarbību ar Gvineju, neņemot vērā cilvēktiesības. Kā jau kas līdzkungs norādīja, es baidos, ka šis zvejsaimniecības līguma atcelšanas solis būs mazs uh, sots šai militārajai huntai. Paldies Tanaka kungam. Mm. Haitals kundzei vārds. Puhemies. Um, ko... Paldies priekšsēdētāji. Visi ir pauduši pateicību komisijai attiecībā uz, šīs, attiecībā uz šo zvejsaimniecības no, nolīgumu un cilvēktiesību neievērošanu. Gribētu uzdot jautājumu komisijai, vai jūsu nolūks ir sistemātiski pārskatīt arī līdzīgu raksturu situācijas tā, lai mēs konsekventi darbotos un rīkotos šādu situāciju gadījumos arī citur pasaulē. Paldies! Korhols kundzei vārds. Kiitos, arvoisa puhemies. Äskettäin eräs suomalainen. Paldies, priekšstādātāji. Pavisam nesen kāds uh, eh, somu vēlētājs man prasīja, kā es izprotu vārdus cilvēku tiesības. Es teicu, ka man šis, uh, šī frāze nav jādefinē, jo pretējā gadījumā šī definīcija nebūtu īpaši plaša. Doma ir tāda, ka šī definīcija cilvēktiesībām jau pastāv un ir valstis, kas vēlas ievērot šīs cilvēku tiesības, un šīs cilvēku tiesības ir saistošas starptautiskajai kopienai. Eh, Gvinēja ir parakstījusi Kotonu nolīgumu, un atbilstoši arī šim nolīgumam ir jāievēro cilvēku tiesības. Tas ir pamata punkts. Mums ir jāprasa, lai tāda, kad mēs slēdzam citus līgumus, balstoties uz Kotonu nolīgumu, cilvēku tiesības tiktu ievērotas. Šajā gadījumā mums ir jārīkojas ļoti ātri, iespējams jādomā par sankcijām Eh, Gvinijā ir ļoti daudz dzelzsrūdas, un tāpat laikā tā ir viena no korumpētākajām valstīm pasaulī. Ir, tas ir nožēlojami, ka eh, Ķīnas uzņēmumi eh, kas veids milzīgas investīcijas, Gvinējā neprasa nekāda veida saistības attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Paldies Korhols kundzei. Un uh, līdz ar to mēs noslēdzam debats par Gvineju un balsojums notiks pēc šīm debatēm. Es atvainojos, saka priekšsādātājs, es ļoti, ļoti atvainojos, es taisos tagad dot vārdu Orban kungam. Es atvainojos, ka jūs piemirsu. Thank you. Paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātāji. Cienījamie deputāti. Komisija ļoti skaidri un ātri ir paudusi savu nosodījumu. Vai es varu turpināt? Haben Sie sich zur Geschäftsordnung gemeldet, Herr Kollege? Zu, haben Sie sich Vai kāds vēlēs atsaukties uz reglamentu punktu zālē šķiet? Kolēģi, jūs gribētu par reglamentu izteikties? Nein. Bon, oui. no, euh, hatten, es, es tut mir sehr leid, Herr Kollege. Es ļoti atvainojos, godāto kolēģi. Mums ir divas minūtes, bija tikai paredzētas, mēs jau pieciem ļāvu izteikties, un tāpēc vairāk nebūs iespējas izteikties brīvā mikrofona ietvaros. Tāpēc došu vārdu tomēr komisāru kungam tagad. Komisija a condamnat ferm, rapid Tātad, kā jau es teicu, komisija ļoti ātri un stingri ir paudusi savu nosodījumu šīm masveida slepkavībām un uh, cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem, kas uh, ļoti plašā mērogā notika 28. septembrī. Un uh, ar nožēlu jānorāda, ka šādi gadījumi ir turpinājušies. Attiecībā uz Gvinēju 12. oktobrī mums notika sanāksme un mēs pieņēmām lēmumu par vairākiem pasākumiem Pirmkārtām ir nepieciešams, lai visi tie, kas ir nosacīti aizturēti, tiktu atbrīvoti un uh, bojā gājušo mirstīgās atliekas ir jāatgriež to piedarīgajiem un ievainotie un uh, izvarotās sievietes, uh, viņiem ir uh, jānodrošina nepieciešamā medicīniskā palīdzība un aprūpe. Mūs ļoti Satrauc tas, ka šobrīd vēl neviena no šīm prasībām nav izpildīta. Otrām kārtām komisija pozitīvi vērtē ANO ģenerāla sekretāra lēmumu izveidot starptautisku izmeklēšanas komiteju šajos slaktiņos, kas notika 28. septembrī, lai atbildīgos par šo asins izliešanu varētu tiesāt nepieciešams pārtraukt šos cilvēktiesību pārkāpumus Gvinējā. Starptautiskā izmeklēšanas komiteja savā sākotnējā izmeklēšanā, sagatavojoties tālākam darbam un sadarbībā ar kriminālu tiesu, uh, turpinās aplūkot visus šos procesus. Uh, tāpat laikā komisija apsver iespēju sniegt finansiālu atbalstu uh, šai starptautiskajai misijai, lai varētu novērot procesus un uh, nodrošināt zinām aizsardzību Gvinējā. Jo ir nepieciešams nodrošināt uh, zinām personu ģimenes locekļus un tāpat arī lieciniekus, lai viņi varētu piedalīties visā šajā aizmeklēšanas darbā, garantējot viņiem drošību. Papildus pilnīgam ieroču uh, eksporta embargo Komisija ir gatava atbalstīt arī reformas drošības jomā attiecībā uz uh, armijas reformu un ir gatava darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu atkal stabilu situāciju šajā valstī. Atbilstoši 96. pantam, ko tu nu nolīgumā ir nepieciešams veikt vairākas darbības, un arī tur attiecīgi mēs esam rīkojušies. Papildus tam visam gribētu sniegt skaidrojumu. Lai mūsu pieeja būtu konsekventa, uh, Borga kungs, kurš ir atbildīgais par uh, jūrniecības un zvejniecības lietām, ir norādījis, ka viņš atsauc uh, šī zivsaimniecības nolīguma priekšlikumu, kas uh, tika paredzēts uh, sadarbībai ar Gvinēju. Tātad maksājumi Gvinējai netiks veikti. Nebūs nekādi, kā es teicu, finanšu maksājumi, kā tas bija paredzēts šajā sagatavotajā protokolā. Atbildot uz jūsu jautājumu par eh, citiem gadījumiem, komisija noteikti eh, rīkosies, izvērtējot katru gadījumu individuāli un izanalizējot situāciju katrā valstī. Paldies eh, komisāram Orbankungam! Ar to mēs slēdzam debats par Gvinēju. Balsošana notiks eh, tad, kad mēs noslēgsim debats par cilvēktiesībām, un tagad mēs eh, apspriedīsim rezolūcijas eh, projektu Irānas gadījumā. Un tagad došu vārdu Gomešas kundzei.